Tagad eh, došu vārdu Vlasaka kungam, referentam. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Paldies, priekšsēdētājs, komisār dāmas un kungi. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem kolēģiem par eh, ļoti labo sadarbību un ļoti konstruktīvām debatēm. Lai noslēgtu debates, eh, man ir divas provokatoriska rakstura piezīmes. Struktūra fondi tika izveidoti, lai mazinātu atšķirības starp reģioniem. Un tāpēc eh, tiem tie ir jāparedz konverģents mērķim numur viens. Citi reģioni, pārējie reģioni e, gūs labumu no tā, jo būs vairāk pieprasījumi pēc e, to ražojumiem. Tālāk, stiprināt investīcijas e, mērķī numur divi vai izveidot spēcīgu reģionu starpkategoriju varētu būt kaut kas, ko mēs nezinām, jo es nezinu, kāpēc pārcelt naudu no turīgajiem uz turīgajiem. Un mehānisms starp mērķi numur viens un numur divi ir kaut kas, ko es apsveicu. No otras puses, es uzskatu, ka ir būtiski un pat izšķirīgi eh, ap, ne, eh, iet pretī tirgumu, jo piešķirt eh, līdzekļus kaut kam vienam un nepiešķirt to kaut kam citam Eh, var veidot nepareizu eh, situāciju tirgū. Būtu noderīgi, ja gala saņēmēji būtu reģioni, pašvaldības, eh, municipalitātes, un šīs lēmēji iestādes pēc tam varētu investēt pasākumos, kas ir noderīgi izaugsmēji. Manuprāt, būtu jādomā par darba šajā virzienā. Nils Armstrongs sacīja, ka tas bū, būtu sacījis, tas būtu neliels solis Eiropas fondiem, bet liels Eiropas ekonomikai. Paldies, tagad Sančes Smitas kundze. Adam Sančes Smit. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Eiropa piedzīvo krīzi. Finanšu krīzi, makroekonomisku, sociālu, morālu krīzi Pilsoņi Eiropā redz eh, ienaidnieku, kas nosaka drastiskus ierobežojumus. Viņi neredz Eiropu, kas eh, varētu eh, strādāt pie izaugsmes, kas varētu mazināt atšķirības starp reģioniem. E, tūlīt notiks balsojums ekonomiskās pārvaldības paketas sakarā, kas ir būtiski, lai varētu uh, uzlabot valsts finansējumus un atgūt izaugsmas mērķus. Koheizijas politika ir otrais pīlārs, uz kā jābalstās šai izaugsmai, kas būtu inteliģenta, visaptveroša un noturīga. Koheizijas ekonomiskā un politiskā pārvaldība ir vienas medaļas divas puses, viena nevar iet bez otras, tāpēc mums ir jācīnās, lai mēs aizstāvētu šo politiku, lai paturētu tās budžetu, lai pārliecinātu dalību valstis, ka reģionālā politika nav nekāds luksus, bet tā ir nepieciešamība. Budžets sarunu uh, mērķi nākamajam programmēšanas periodam ir ārkārtīgi daudz, un mums ir jārīkojas integrētas kohēzijas uh, vārdā, kas būtu redzamāka, kas veicinātu teritoriālo koheiziju, kas attiektos uz visiem reģioniem. Ir tīpaši gribu apsveikt Pipera ziņojumā formulētos mērķus, veidojot eh, starp kategoriju tām valstīm, kuru IKP ir 75 līdz 90 procenti no vidēja Eiropas Savienībā. Tādējādi daudz reģionu, kas saskars ar struktūrālām programmām, varētu saņemt eh, taisnīgu un līdzsvarot izturēšanos. Un es vēlreiz gribu pasvītrot to, cik svarīgi ir stiprināt teritoriālu reģionālo sadarbību Eiropā. E, tā ir e, Roberta Šūmana sacītā materializācija. E, Eiropa tiks izveidota pirmkārt veidojot faktu solidaritāti. Tas tika pateikts pirms 60 gadiem, tas ir spēkā arī šodien. Paldies. Madam Sanchez Schmidt. Sančes Šmits kundz, paldies. Un visbeidzot, uh, vārds Stavrakākis kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, kolēģi gribētu apsveikt visus referentus par sastādītiem ziņojumiem. Tie mums deva šodien iespēju apspriest uh, nākotnes kohēzijas politikas pamatnostādnes. Un gribētu izteikties par Pīperkonga ziņojumu, jo tur tiek, teik, tiek atspoguļota Eiropas parlamenta nostāja attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Šī nav pirmā reize, kad par to runājam, jo par to esam runājuši arī iepriekš, runājot par budžeta perspektīvām. Tātad mēs um, pievēršamies atkal šim jautājumam. Kohēzijas politika ir eh, jāprīko ar pienācīgiem budžeta līdzekļiem, lai varētu sniegt atbalstu visiem reģioniem, īpaši pievēršoties tiem, kuriem ir grūtības attīstīties. Ir jābūt pienācīgai elastībai, ir eh, jābūt vienotiem standartizētiem noteikumiem visos fondos, uh, Uh, lai būtu vienkārši tos lietot un arī uh, perifērijos reģionos cilvēkiem būtu jāspēj izmantot šie fondi. Šī starpkategorija mēs to atbalstām pilnībā, un es uh, pilnībā piekrītu tam, ko teica šodien Hāna kungs. Mums ir vajadzīga šāda pārejas kategorija, tādējādi varētu sniegt atbalstu uh, šiem reģioniem caurskatāmā veidā, ņemot vērā dažādas attīstības pakāpes. Es domāju, ka um, mēs. Um, uh, Mums ir jāskatās tālāk par statistikas datiem, jāskatās uz realitāti uz vietas. Paldies! Uh, šīs kopīgās debatas tagad ir noslēgtas par šiem ziņojumiem un daudziem citiem ziņojumiem. Balsosim šodien 12. Tagad pārtraukums līdz 12. un mums ir 12 minūšu pārtraukums. Paldies! Not with a not with a cough, I think. <laughs> No. <laughs> yes. <laughs>